Labu vakaru un visu laipni aicinātu uz šo debašu telpu. Esmu Marks Rodžersons. Kampaņa ir noslēgusies, balsis ir nodotas, demokrātija ir īstenojusies un vairāk kā 150 televīzijas kanāli Eiropā šobrīd ir tiešraidē saistīti ar mums un informēs jūs par rezultātiem. Informēsim jums par vēlētāju aktivitāti, par pirmajiem provizārskiem vēlēšanu rezultātiem un par to, kā nu varētu izskatīties nākamais parlaments. Uzklausīšu Eiropas politiskos līderus. Berlīnē runāsim ar Eiropas parlamenta priekšsādātāju kanclertu Poteringu. Briselē šeit runāsim ar Džozefu Dālu, kas pārstāv Tautas partiju. Berlīnē. Runāsim ar Mārtiņu Šulcu, kas ir sociālistu priekšstādātājs. Zaļo grupu pārstāvēs Daniels Kons Bendits. Viņš pievienosies mums no studijas Parīzē. Un Parīzē jau atrodas Francis Vorts, kas ir zaļo un kreiso apvienības pārstāvis. Un šeit tie, kas esat eh, telpā, varēsiet uzdot jautājumus politiķiem, bet sāksim vispirms ar faktiem un skaitļiem. Kā tad izskatās šie pagaidu rezultāti? Man pievienojas Džonijs Du, kas ir Eiropas parlamenta runas vīrs. Lūdzu. Labvakar, Mark! Paldies, ka tev man vārdu. Labvakar visiem! Pirms sākam paziņot rezultātus mēs dosim provizoriskos datus attiecībā uz vēlētāju aktivitāti dažādās valstīs. Mūsu dati e, nāk no TNS institūta, tātad tie ir reāli rezultāti. Un sniegsim rezultātus arī par atsevišķām dalību valstīm, un arī būs rezultāti par aptaujām pēc iznākšanas no balsošanas. Un tagad jūs redzēsiet datus uz ekrāna, kas raksturo vēlētāju aktivitāti 27 dalību valstīs. Donc, euh, voilà, de... Dāmas un kungi, 43,39% vēlētāji ir balsojuši šajās vēlēšanās. Tas ir par 1% mazāk nekā 2004. un 2007. gada vēlēšanās. Tagad skatīsim provizorisko vietu sadalījumu Eiropas parlamentā. Tas nav tātad galīgais balsu sadalījums, jūs redzēsiet aptuveno vietu skaitu dažādām politiskajām grupām. Šī te eh, vietu skaita precizēšana notiks vakar gaitā. Jūs varat redzēt, kāds ir balsu un vietu sadalījums pa politiskajām grupām Eiropas parlamentā. Pirmajā vietā ir Eiropas Tautas partija grupa, kurai būs no 263 līdz 273 deputātiem nākamajā sasaukumā. Otrajā vietā Eiropas Socialistu grupa 155 līdz 165 deputāti. Trešajā vietā ALDE grupa 78 līdz 84 deputātu vietas. Ceturtajā vietā Zaļie Eiropas Brīvā alians no 52 līdz 56 deputātiem. Nākamajā vietā Goe grupa 33 līdz 37 vietas. Nācija Eiropas grupa arī dzen no 33 līdz 37 deputātiem. Neatkarīgo un demokrātu grupa 15 līdz 19 vietas. Un 83 līdz 89 Eh, deviņas vietas vēl nav noteikts kāda, kādiem deputātiem. Šādi ir provizoriskie rezultāti uz šo brīdi. Dod vārdu Markam. Lielas paldies! Gribēju pieminēt, ka mums pievienojas arī Grējums Vatsons, kas ir Alde grupas priekšsēdātājs. Aizmirs viņu pieminēt iepriekš, atvainojos par to. Bet tagad saslēgsimies ar Berlīnu, un tur ir Eiropas parlamenta priekšsēdātājs Hansagards Poterings. Ko jūs domājat par to, Paterinkungs? Ko jūs domājat par šiem rezultātiem? Ko domājat par gaidāmo sastāvu parlamentā? Vispirms es gribētu visiem pilsoņiem eh, sirsnīgi pateikties, tiem, kuri piedalījās Eiropas parlamentu vēlēšanās. Mēs zinām, ka eh, varēja būt lielāka vēlētāja aktivitāte. Uh, ka to var vēl uzlabot, un mums būs jādomā par to, kā to panākt turmākajos gados. Mums ir labāk jāsadarbojas deputātu starpā, partiju starpā, un jāsadarbojas ar plašsaziņas līdzekļiem, bet tas noteikti būs tāds jautājums, pie kā mums būs nākotnē eh, jāstrādā. Ar prieku konstatēju, ka eh, tās partijas, kas ir par Eiropu, pie kurām piedara arī tautas partija, sociāldemokrāti un liberāļi un arī zaļie, ka šīs partijas ir guvuši, guvušas labus rezultātus, plašu vairākumu atbalstu, un es gribētu aicināt, lai mēs būtu vienoti, vienoti šajā mērķī par Eiropu, un lai mēs vienot strādātu pie tā, ka Eiropa ir laba nākotne. Un no tām partijām, kuras nepiedar pie šīs proeiropeiskās nometnes, es sagaidu, ka tās eh, taisnīgi un objektīvi sadarbosies ar visiem Eiropas parlamentā, un es eh, apsveicu visus deputātus, kas ir ievēlēti. Poteriņ, kungs, liels paldies jums par šo izteikumu. Un šeit, Briselē, ar mums runās Žozefs Dāls, Tautas partijas priekšādātājs Lūdzu. Eiropas Tautas partijas Eiropas demokrātu grupai šie ir svētki. Ļoti skaists vakars. Es gribētu pateikties visiem vēlētājiem, kas mums ir uzticējušies visiem tiem vīriešiem, sievietēm, kas eh, pārstāv tautas partiju, kas ir strādājuši priekšvēlēšana kampaņā. Un liels paldies visiem, visiem vēlētājiem. Tiešām, vērojot šos rezultātus, es varu būt tikai ļoti apmierināts. Es redzu, ka Eiropas tautas partija grupa ir ļoti lielā mērā uzvarētāji un sociālisti ir zaudētāji šovakar. Um, well, nu, pieslēgsimies atkal Berlīnai. Nu, šīm ziņām reaģēs sociālistu priekšsādātājs Mārtiņš Šulcs, kāds ir viņa viedoklis par eh, nu pat minēto? Šulc, okay Šulc, kungs, vai jūs mani dzirdat, vai man sad, varat sadzirdēt Berlīnē, vai ir nodrošināts saikni? Jā, es jūs dzirdu. You like results, uh... Vai vēlties komentēt šos provizoriskos vēlēšanu rezultātus? Tas ir ganz sicher ein sehr Eh, šis ir tiešām skumjš vakars eh, sociāla demokrātiem Eiropā. Mēs esam ļoti vīlušies. Mēs gaidījām labāku rezultātu, cerējām uz labāku rezultātu. Dažās dalībvalstīs eh, rezultāts ir bijis diezgan labs, un citās valstīs vairākumā valstu diezgan slikts rezultāts, un mēs noteikti ciešam no tā. Uh, ka mums daudzās valstīs iekšpolitiski jautājumu dēļ bija jācieš, bija dažādi strīdi, bet kopumā jāsaka, ka tiešām šis ir tiešām sarūktinājumi pilns vakars mums visiem. Es eh, būtu priecīgāks, ja varētu komentēt labāku rezultātu, bet demokrātijā ir jāpieņem vēlētāju balsojums, un eh, mūsu tēmas paliek tās pašas. Sociālā Eiropa tā ir vajadzīga vairāk kā jebkād, vairāk kā jebkād ir vajadzīgs labs regulējums finanšu tirgos, arī iesaisti klimata pārmaiņu risināšanā. Uh, ir jānostāda sociālajie jautājumi pirmajā plānā, nevis tikai tirgus. Un mūsu uzdevumi, eh, kurus panākt īstenot, būs daudz grūtāk. Eh, ir tie, ko minēju, tā ir sociālā darba kārtība, mēs centīsimies to īstenot, tas ir mūsu uzdevums un uh, par uh, to uh, mums uh, ir uzceļš vēlētāji, mums būs 180 vietas apmēram, un noteikti ar to mēs varēsim labi strādāt. Paldies! Paldies, Šulc kungs, bet šoreiz gan neizlaisīšu jūs, Vatsona kungs, šoreiz gan došu jums vārdu. Ko jūs domājat par šiem rezultātiem? Jā, nu es tā pavisam piesardzīgi skatos uz provizoriskiem rezultātiem. Visus nesam vēl saņēmuši, bet tā vien izskatās, ka Alda grupa atgriezīsies jaunajā parlamentā apmēram tādā pašā apmērā un skaitā, kā tas bija iepriekšējā sasaukumā. Tas nozīmē, ka turpināsim nodrošināt līdzsvaru starp labo, labējiem un kreisējiem spēkiem un mēs būsim tas spēks, kas spēs izlemt lielākoties daudzas balsojuma rezultātus, pieslēdzoties vienai vai otrai grupai. Mēs varēsim nodrošināt šos, šo pamatīgo eiropeisko pieeju parlamentu pašā centrā balsojuma rezultāti dažādās valstīs ir diezgan līdzīgi. Un mums ir tāds pavisam pamatīgs, eh, pamatīga platforma, no kuras runāt. Vispārīgi runājot, vēlētāja aktivitāte ir samazinājusies. Neviena no grupām tā šķiet nav spējusi radīt entuziasmu vēlētājos. Nu, ļaujiet man tomēr izteikties mazliet piesardzīgi. Manā valstī aktivitāte ir īpaši augsta tad, ja cilvēki ir ļoti sarūktināti un par kaut ko nobažījušies. Cilvēkiem ir tiesības balsot. Tas, protams, ir, tā, tas ir pats galvenais. Un ja viņi šīs vēlēšana eh, tiesības valsts izmantos ļoti labi. Bet es tomēr gribētu teikt, ka tas nav tas pats ļaunākais, ja cilvēki nebalso. Trīs lietas, ko es domāju, mēs varētu darīt. Pirmām kārtām varētu pārliecināties par to, ka komisāri tiek iekļa, iecelti no parlamentāriešu vidus. Es otrkārt domāju, ka varētu pār, pārliecināties par to, ka tiek ievēlēti deputāti arī tādās visēropas sarakstos un varētu izmantot arī dažādu valstu televīzijas eh, programmas eh, un stacijas, lai pārraidītu kampaņu un rezultātus. Un es domāju, tādā veidā rezultāti būtu daudz aktīvāki, interesantāki. Tagad pieslēgsimies studijai Parīzē, bet tā viņš šķiet, ka Daniels Kaunbenditkungs vēl nav ieradies studijā, un līdz ar to mēs dosim vārdu Francisam Vorcam, kurš gan jau ir studijā. Lūdzu, Vorckungs, ko jūs domājat par šiem provizoriskiem rezultātiem? Oui, bonsoir. Labvakar. Pirmkārt, es domāju, ka vēlēta aktivitāte atkal ir mazinājusies, un tādēļ mums ir visiem jādomā par to. E, tas liecina par uzticības krīzi Eiropai tādai, kāda tā tiek veidota šodien. Otrakārt, daudz vēlētāji tomēr ir balsojuši. Viņu vidū ļoti daudz ir balsojuši par labējām partijām, par populistiskām un ksenofobām partijām. Līdz ar to kreisajām partijām ir jāuzdod sev jautājums. Šobrīd mēs neesam spējuši dot atbildes uz tiem jautājumiem, kas interesē mūsu līdzpilsoņus. Runājot par manu politisko grupu, par Eiropas kreisajiem un Ziemeļvalsts zaļajiem kreisiem, teikšu tā deputātu skaits samazināsies no 49 līdz 33 vai 37, taču domāju, ka e, mūsu ietekme būs pietiekami stabila. Tādās valstīs kā e, Francija, Vācija, Kipra, Grieķija, Portugāle mēs esam saņēmuši lielāku atbalstu nekā līdz šim. Itālijā šobrīd viss vēl ir zem jautājuma zīmes, bet Eh, visumā es domāju, ka mana politiskā grupa GOE parlamentā turpinās radīt tādu pašu iespaidu kā līdz šim. Taču domāju, ka mēs neturpināsim strādāt tā, kā Potrinkungs šeit piedāvāja. Es ļoti augstu viņu vērtēju. Es nedomāju, ka vajadzētu dalīt partijas proeiropiskās un preteiropiskās. Es esmu pārliecināts eiropietis, bet es kritizēju daudz no patreizējiem virzieniem. Potrinkungs man labi pazīst, ka es esmu pēc būtības eiropietis, bet uzskat, ka daudz lietas varētu darīt labāk. Domāju, ka galvenie jautājumi jārisina visiem politiskajiem spēkiem kopā, jo šobrīd Eiropai neklājas viegli. Paldies Francisam Vurcam, paldies! Un dzirdēju, nu pat man informēja, ka Kona Bendita kungs ieradīsies pēc pāris minūtēm. Kampaņai sekoja tūkstošiem žurnālistu visā Eiropā. Un daudz no viņiem ierodas telpā tieši šobrīd. Tagad uzklausīsim viņu jautājumus. Politiskie līderi varēs uz tiem atbildēt. Un tāpēc debašu organizēšanai došu vārdu eh, parlamenta runas vīram. Paldies, Marka! Aicināšu klātesošos uzdot jautājumus, paceļot roku. Jautājums var uzdot angliski, franciski vai vāciski. Lūdzu, pirms uzdodat jautājumu, nosauciet savu vārdu. Tāpat arī uh, precizējiet, kam tieši šis jautājums ir uzdots vai Eiropas parlamenta prezidentam vai kādam no grupas vadītājiem. Lūdzu, žurnālisti, kurš būs pirmais jautājumu uzdevējs? Jā, jā.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 Man ļoti žēl, bet šobrīd nav neviens, kurš vēlētos uzdot jautājumu. Jā, lūk, šeit ir viens, kas tomēr vēlas uzdot jautājumu angliski, franciski vai vāciski. Es gribu uzdot jautājumu Dola kungam. Itālijā Tautas partija ir uzvarējusi, un galvenais jautājums saistās ar nākamo Eiropas parlamenta deputa, uh, priekšsēdētāju eh, vārdu. Mario Mauri ir spēcīgs kandidāts no Itālijas. Kāds ir jūsu viedoklis par to, Dolkungs? 14. jūlijā mēs balsosim par prezidentu kandidātiem Eiropas parlamentā. Tautas partijā ir divi kandidāti. Viens ir Mario Mauro, otrs ir Buzaka kungs, deputāts no Polijas ar Buzeku kungu un Mario Mauro kungu mēs nolēmām šīs debatas sākt pēc tam, kad būs vēlēšanas beigušās. Tātad šīs debatas sāksies rīt. Meklēsim risinājumu. Ja nebūs uh, risinājumu šodien, tad būs demokrātisks risinājums jāmeklē. Jūs zināt, ka es biju viens no četriem kandidātiem savu laiku. Un balsojot, mēs izlēmām, kurš būs Eiropas parlamenta prezidents. Paldies! Nākamais jautājums. Saimon, lūdzu. Pagaidiet mikrofonu, un tad varat uzdot jautājumu. Saimons Telens no European Voice. Jautājums Šulca kungam. Kāpēc jums šķiet sociālistiem veicās tik slikti šajās vēlēšanās? Jūs taču gaidījāt pavisam citus rezultātus. Jūs domājat, ka būs 200 vietas parlamentā. Kāpēc jūsuprāt šie skaitļi ir tik zemi, šie rādītāji ir tik zemi? It īpaši, ja jums bija tik liels cerības, jūs cerējāt, ka krīzes rezultātā jums būs lielāks atbalsts. Wir haben, äh... Mēs äh, redzējām atšķirīgajās Eiropas Savienības valstīs arī ļoti atšķirīgs balsojums. To uh, ietekmēja iekšpolitiskie jautājumi un notikuma attīstība un vēlētāju bāžas un domas. Un tāpēc sociāldemokrātu grupai netik labi veicās, jo uh, Uh, virkne mūsu uh, partiju dalībvalstīs guva nevisai labs rezultāts arī manā valstī. Un uh, mums vajadzētu turokajās dienās izanalizēt situāciju katrā atsevišķā dalībvalstī, kāpēc tad ir šis sliktais rezultāts jāskatās tieši uz Ungāriju, Lielbritānijas rezultāti ir jāizpēta un Vācijas rezultāti. Uh, arī Francijas rezultāti ir jāizpēta. Un katrā atsevišķā valstī mēs noteikti konstatēsim, ka tie būs bijuši vietēja iemesli, kas nav e, pat tik ļoti saistīti ar mūsu politiskās grupas darbu Eiropas parlamentā. Šis mums ir tāds e, grūts, smags vakars, un tas ir tas e, skaidrojums, kas man šobrīd ir. Merci beaucoup. Lielas paldies! Paldies! Nākamais jautājums! Lūdzu, vai ir vēl kādi jautājumi žurnālistiem? Yes, please. Udo, fa Udo van Kampens. Eh, Udo van Kampens no ZDF televīzijas Vurca kungam jautājums, vai jūs eh, liberāļus ar sociālistiem kopā mēģināsiet eh, panākt, tātad, lai aizkavētu uh, Barozo atkal ievērēšanu? No, nu, no. Nu, Es atbildēšu uz šo jautājumu. Mūsu jaunajai grupai ir jāvienojas un tad ir jāizlēmj. Mēs esam gatavi uh, runāt ar visām citām politiskajām grupām par šo te iespēju, šādu te ideoloģisku, politisku sadarbību veidot šajā sasaukumā. Mēs esam pret uh, šādu te jaunu tehnisku sadarbību. Uh, starp atšķirīgajām grupām. Eiropa, mūsu pilsoņi ir nobalsojuši, viņi ir eh, nobalsojuši par konkrētu parlamentu. Un tāpēc mums vajadzētu arī ņemt to vērā un šeit parlamentā veidot ideoloģisku koalīciju. To es centīšos panākt un esmu drošs, ka kolēģi man pievienosies šajā uzdevumā. Kas uzdos nākamo jautājumu? Lūdzu, piecelieties kājās, lūdzu, lieliski. Tas no Zviedrijas televīzijas Rons Frederiksons. Gribēju uzdot lielo grupu vadītājiem, visiem grupu vadītājiem jautājumu, cik tad uh, Eiropas parlamenta vēlētāju aktivitātes līmenis drīkst būt zems. Ja, lai galu galā, lai, eh, lai būtu no jauna jāorganizē, lai būtu nacionālajos parlamentos jāievēlē šie cilvēki. Mr. Petering, do you like to ask this question? Kam jūs adresējat šo jautājumu Potrinkungam? Tas ir varbūt bija grūti sadzirdam šeit, vai jūs varētu atkārtot jautājumu? Tehnisks problēmas laikam bija. With the microphone, with the microphone, just a moment. Lūdzu, izmantojiet mikrofonu, uzdodot jautājumu. Deutsch. Jā, es mēģināšu vāciski uzdot jautājumu. No Zviedrijas televīzijas es esmu. Tātad, cik zemai ir jābūt vēlētāju aktivitātei? Uh, Uh, lai būtu nepieciešams atgriezties pie vecās sistēmas, proti, kad dalība valstu parlamenta nosūta savus deputātus uz Eiropas parlamentu. Nu jā, man jāsaka, ka šis jautājums man šķiet uh, ļoti nesaprotams. Protams, ka ir taisnība, ka mums ir jāveicina vēlētāja aktivitāte, bet domāt par to, ka dalībvalstu parlamentiem būtu jāievēl Eiropas parlamenta deputāti, šī doma nešķiet pieņemama. Jau savā sākuma uzrunā es izteicu nožēlu par to, ka vēlēšana aktivitāte ir tik zēma, un es arī teicu, ka deputātiem, partijām un plasažiņas līdzekļiem, un pie tā piedara arī šis žurnālists, kas uzdod jautājumu, visiem kopā ir jādomā par to, kā uzlabot uh, ziņu sniegšanu par Eiropas parlamentu, un to nevajadzētu darīt tikai pirms vēlēšanām vai vēlēšanu vakarā, bet visa sasaukuma laikā, visu piecu gadu laikā, un tas ir izšķirīgi svarīgi. Es ceru, ka tur mēs panāksim uzlabojums, un es gribētu atgādināt uh, kaut ko, kas man pašam kļūst skaidrs pēdējās nedēļās, proti. Uh, Šeit nav tā kā ASV uh, vēlēšanās, kur vēlē prezidentu vai pārstāvi, uh, vai senatori tiek ievēlēti pēdējos 35 gados, ASV vēlēšana aktivitāte ir bijusi zem 40%. Es negribu to ņemt par pāraugu, bet gribēju tikai uz to norādīt. Un mūsu kopīgais uzdevums e, plašsaziņas līdzekļiem un parlamentāriešiem kopīgi nodrošināt, lai turpmākajos piecos gados uh, e, Eh, regulāri tiktu ziņots par Eiropas parlamentu, jo parlaments ir nozīmīga institūcija. Un ja mēs kopīgi to darīsim, politiķi kopā ar plašsaziņas līdzekļiem, tad es esmu pārliecināts, ka 2014. gadā noteikti vēlētā aktivitāte būs augstāka. Paldies, eh, priekšsādātāja kungs. No. Dolkungs, vai jūs gribat papildināt? Jā, es eh, teikšu to pašu, ko teica mans Eiropas parlamenta prezidents. Vēl tikai papildināšu viņa atbildi taisnība. Mums ir jāstrādā daudz ciešāk kopā ar dalību valstu parlamentiem. Tautas partijā mēs jau esam izveidojuši pirms divar pus gadiem sadarbības mehānismu, kas paredz ļoti ciešu sadarbību ar dalību valstu parlamentiem. Taču šī sadarbība vēl jāintensificē. Priekšvēlēšana kampaņā es novēroju, ka parādās tāda problēma. Dalību valstu parlamenti nevienmēr ir, lab, ir lietas kursā par tiem jautājumiem, kas Briselē tiek spriesti. Ir nepieciešams šos parlamentus saulēcīgi informēt par dažādajiem jautājumiem un ziņojumiem, kas tiek uh, rakstīti dažādajās Eiropas parlamenta komisijās. Lielas paldies! Šulc kungs Berlīnē, vai jūs vēlaties atbildēt, lūdzu? Varbūt jūs gribat sniegt savu viedokli? Parlamenta priekšsādātājs jau pateica visu, kas par to ir sakāms. Tikai vēl viena neliela papildus doma. Es nezinu, un, protams, būs jāīsteno pētījumi par to, kāpēc iedzīvotāji negāja balsot, bet man sajūta ir tāda, ka es neredzu nekādu saikni starp bals, balsi, ko viņi ir, balsīm, ko viņi ir nodevuši, un to, kādā veidā tiek strukturēts tās institūcijas, par kurām viņi balso. Un, man liekas, ja būtu lielāka šī saikne starp viņu konkrēto nodoto balsi un viedokli, un to, kādā veidā tiek veidot, piemēram, komisija arī, kā tiek nodrošināts vairākums Eiropas parlamentā, tad varbūt iedzīvotāji balsot vairāk aktivitāte būtu lielāka. Un tāpēc es domāju, ka varbūt zināmu deputātu skaitu vajadzētu ievēlēt no kopējiem visai Eiropas sarakstiem. Un varbūt tāpēc mums vajadzētu lūgt arī padomē izvēlēties Eiropas komisārus no Eiropas parlamentāriešu vidas, tā lai ir skaidra saikne starp balsojumu, ko īsteno vēlētāji, ar to iestāžu struktūru, kurās mēs darbojamies. Paldies, un tagad Vurts kungs Parīzē. Ko jūs domājat par šo jautājumu? Paldies! Es domāju, ka katrs Eiropas parlamenta deputāts ir piedalījies kampaņā ļoti aktīvi, ticies ar daudziem cilvēkiem, ar daudziem vēlētājiem. Vai e, šie cilvēki interesējās par to, kā tiek iecelts Eiropas komisijas prezidents? Uh, Nē, lielākoties viņi runā par komisiju kopumā un par to, kāda ir šī politika kopumā, ko apstiprina Eiropas parlaments. Es domāju, ka mums ir jāpieņem tā doma, ka publisko pakalpojumu liberalizācija, šī visaptvarošā konkurence, darba vietu nestabilitāte, visi šie piegājieni vairs nevar nesodīti palikt. Cilvēki neredz perspektīvu, neredz attīstības iespējas, un viņi tādēļ atmet visam ar roku. Viņi saka, nav jēgas balsot Ņemsim, piemēram, Franciju par piemēru. Pirms četriem gadiem vairums iedzīvotāji nobalso pret konstitucionālo līgumu. Ne jau tādēļ, ka viņi būtu pret Eiropu, bet tādēļ, ka viņiem nepatika neoliberālistiskās tendences Eiropā. Un kas notiek pēc tam? Republikas prezidents, tātad Francijas prezidents, ir atradis veidus, kā pieņemt Lisabonas līgumu Lisabonas līgums patiesībā ir konstitūcija jaunā ietērpā. Šīs līgums tika pieņemts Francijas parlamentā, it kā neņemot vērā referendumu rezultātus, un līdz ar to vēlētāji ir vīlušies. Viņi saka, nav nekādas jēgas man balsot ne pār ne pret, tādēļ palikšu mājās. Es domāju, ka mums ir jādomā nevis tikai par to, kā darbojas institūcijas, bet arī par to, kā darbojas mūsu politika kopumā. Lielas paldies Vortskungam! Vai ir vēl kādi jautājumi no zāles? Jā, lūdzu! etcétera, radio, radio. Es pārstāvu radio Euronet. Gribu uzdot jautājumu Eiropas parlamenta prezidentam un Polsko grupu vadītājiem. Jautājums ir par Lisabonas līgumu. Vai jaunais parlaments savā sasaukumā darīs visu, kas ir tā spēkās, lai visbeidzot šīs Lisabonas līgums tiktu pieņemts un stātos spēkā, un ja tas tā nenotiks, kāds ir plāns B? Jā, Jā, vispirms es gribētu pateikties par šo jautājumu, bet jau sākumā pateikts, ka bija vienošanās, ka 35 eh, minūtes mums būs eh, šai sarunai, būs arī vēl citas tikšanās, eh, un es gribētu lūgt jūs izpratni, ja mums būs jādodas prom, lai dotos uz citu tikšanos. Un tagad pie šī jautājuma. Lisabons līgums ir līgums kurā mēs, pie kur mēs esam strādājuši gan 30 gadus, sākotnēji tas bija konstitucionālais līgums kopš Nīcas, tas bija 2000. gada decembris. Un šīs Lisabonas līgums padara Eiropas Savienību darboties spējīgāku, demokrātiskāku un caurskatāmāku. Un es izmantošu visas manā rīcībā esošās iespējas, eh, lai šis līgums stātos spēkā, jo tas mums ir vajadzīgs spēcīgai un demokrātiskai Eiropai. Dankeschön, Monsieur Dol. Dola kungs, lūdzu. Es domāju, mēs darīsim visu, lai Lisabonas līgums pēc iespējas drīzāk stātos spēkā. Bet, protams, mēs gaidīsim vispirms referendumu rezultātus īrijā, un tad vēl dažām valstīm arī vajadzēs parakstīt šo līgumu. Mēs no savas puses darīsim visu, lai līgums stātos spēkā, un tad parlamentam arī būs lielāks pilnvars. Tieši to mēs skaidrojam savā vēlēšanu kampaņā Vurts kungs bieži vien vēlētāji mums pārmet, ka Eiropas parlamentam nav pietiekami daudz pilnvaru. Tātad mēs vēlamies vairāk. Burca kungs, es gribētu atgādināt jums, mēs esam ļoti labi strādājuši kopā. Ja franču tauta tiešām būtu pret Eiropu, kā jūs to it kā vēlaties teikt, un nevēlētos balsot vēlēšanās, tad es domāju, ka tā, tā nav. Šoreiz, ja viņi būtu bijuši pret Eiropu, tad viņi būtu e, devušies uz pie urnām un balsojuši pret to. Piecus gadus es esmu mēģinājis viņus pārliecināt par Eiropaiskā projekta maksā vajadzību, un es domāju, ka tās ir nes savus augļus. Francijas prezidentūra strādāja pie lieliem svarīgiem jautājumiem. Protams, mēs saprotam, ka ir liels problēmas, ir jārod risinājumi un visiem kopā ir jāmēģina pārvarēt krīzi. 500 miljonu patērētāji, tas ir milzīgs iekšējais tirgus, mums tas jāņem vērā. Iedzīvotāji gaida no mums konkrētus priekšlikumus, kā pārvarēt krīzi. Jums taisnība, Vurtskungs, ir arī cilvēki, kas ir vīlušies. E, esmu saticies ar dažiem no viņiem, bet tagad mums ir jāpiedāvā viņiem vienošanās, kā pārvarēt krīzi. Tas būs pirmais uzdevums. Paldies, Dolkungs! Es zinu, ka daži no uzaicinātajiem viesiem jau pavisam drīz dosies prom, tādēļ piedāvāju sekojošo. Došu iespēju Šulc kungam, Vatson kungam un Vurts kungam atbildēt uz šo pēdējo jautājumu, pēc tam preses konference beigsies. Šūts kungs lūdzu. Es ceru, ka Lisabonas līgums stāsies spēkā. Mums tas ir vajadzīgs vairāk kā jebkad. Uzdevumi, kas Eiropai ir jāpilda, nav uh, izpildāmi šobrīd uh, uz Nīcas līguma pamatu. To daudz labāk varēs darīt balstoties uz Līsabonas līgumu un gribētu izmantot arī iespēju vēl pievērst uzmanību vienai lietai, kas mani šovakar ļoti satrauc. Eiropas parlaments ir viena no spēcīgākajām institūcijām starptautisko parlamentu sistēmā. Mēs lemjam par likumiem, uh, kas 27 dalību valstīs pilsoņiem ir spēkā, kas uz tiem attiecas, kad stāsies spēkā Lisabonas līgums, tad 28 jaunas uh, jomas arī lauksaimniecību to starpā būs parlamenta kompetencē un vairākuma procedūrā šajās jomās tiks pieņemt lēmumi, un līdz ar to parlamenta pilnvars vēl paplašināsies. Bet, eh, ja eh, katru reizi parlaments kļūst spēcīgāks un svarīgāks, un tā pašā laikā samazinās vēlētāju aktivitātes, eh, turklāt atsevišķās valstīs šīs Eiropas vēlēšanas bieži vien nav saistītas ar Eiropas politiku tik lielā mērā, es nedomāju, ka Lielbritānijā vai Ungārijā šis bija balsojums par Eiropas politiku. Šie divi piemēri ir ļoti uzskatāmi. Un uh, Līdz ar to varbūt eh, šeit šovakar ir noticis kaut kas svarīgāks, nekā mēs to šobrīd saprotam. Mums ir jāsaprot, ka mēs esam leģitimitātes krīzē. Eh, Zviedrijas eh, pre, pārstāvju jautājums, žurnālisti jautājums, Potrinkungs uz to pareizi atbildēja, bet šis jautājums jau parāda, ka ir šī te tieksme uz Eiropas renacionalizāciju. Un šis jautājums parādīja, ka mums jādiskutē par to, kā rīkoties ar. Uh, mūsu pilnvarām, pilnvarošanu, ar leģitimitāti. Mums eh, par to ir jārunā. Ja mums neizdosies eh, to, šo te leģitimitāti paplašināt, tad eh, mēs piedzīvosim grūtus laikus parlamentā. Es nākamajā sasaukumā ar saviem pieticīgajiem deputātu līdzekļiem noteikti censīšos kaut ko darīt, lai šo jautājumu atrisinātu. Es domāju, ka viss veiktos daudz labāk un Eiropa daudz labāk funkcionētu, ja Lisabons līgums būtu pieņemts. Bet šķiet, ka lielākai daļai pilsoņu nav īpaši liels intereses par kaut kādu veidu līgumiem vai nelīgumiem. Viņi vienkārši grib, lai Eiropas Savienība funkcionē. Pagājušā gada augustā Eiropas solidaritāte ļoti labi nomobilizējās, lai paturētu Krievijas spēkus ārpus Tbilisī. Un septembrī tas pats notika tajā brīdī, kad vēlējāmies, lai bankas turpina strādāt. Decembrī tas pats notika, tad, kad strādājam pie pārtikas, pārtikas jautājumiem un pie klimata pārmaiņu apkarošanas. Un ja mēs pārliecināsim pilsoņus, ka Eiropa darbojas un funkcionē, tad mēs varēsim viņus pārliecināt arī par to, ka mēs esam pelnījuši šīs funkcijas. Paldies, Vurtskungs! Jā, domāju, ka šeit ir eh, pārpratums. Katreiz, kad runājam par Eiropas līgumiem, to starpā arī par Lisabonas līgumu, eh, bieži vien mēs runājam par dažādām pilnvarām. Es neesmu pret to, ka parlamentam būtu lielāks pilnvars, es tikai priecātos par to. Taču ar to jau nav diskusija beigusies. Ir otrā daļa šeit eh, šim līgumam, kurā runa ir par ekonomisko un sociālo modeli, kas ir liberāls. Nesen es lasīju Eirogrupas prezidenta de deklarāciju, tā bija Žanklauda Junkera deklarācija. Tajā viņš brīdina Eiropas valstu vadītājus. Viņš saka, ka mēs tuvojamies plašām debatēm par Eiropas ekonomisko un sociālo modeli, un šīs debatas būs eksplozīvas Tas ir galvenais jautājums. Mēs nevaram sasteikt Lisabonas līguma ratifikāciju un viss. Mums ir jāiedziļinās lietās, mums ir jādomā par līgumiem, kas šajā Lisabonas līgumā rada problēmas pilsoņiem rada tādas problēmas, ka pilsoņi attālinās no Eiropas. Žozef Dalkungs, lai arī ko jūs teikt, es esmu pārliecināts Eiropietis, un tādēļ es vēlos, lai šīs debatas sāktos. Daži no tām baidās, taču debats par ekonomisko sociālo modeli, pēc kāda vairums Eiropiešu tiecas, ir absolūti nepieciešams. Tajās jārunā par to, vai ir jāgroza līgumu, un ja noskaidrosies, ka ir jāgroza, lai Eiropa būtu pieņemama, tad tas ir jādara. Mums ir sabiedriskā doma jātuvina sev. Es nezinu, vai Eiropas parlamenta prezidents grib teikt noslēgumu vārdus. Ja nē, tad es pasludināšu preses konferenci par slēgtu. Jā, es gribētu vēlreiz pateikties tiem pilsoņiem, kuri piedalījās vēlēšanās Eiropas parlamentā ir plašs vairākums, kas atbalsta Eiropu. Aicinu viņus strādāt kopā, labi sadarboties mūsu kontinenta nākotnes labā, un mums ir jāveido Eiropas sabiedriskās debates. Aicinu Eiropas un arī dalībvalstu pārtīs kopīgi sadarboties Eiropas parlamentā, mēģināt rast risinājumus un aicinu plašsaziņas līdzekļus. Uh, dot uh, Eiropas politikai to lomu, kādu tā ir pelnījusi. Paldies vēlreiz par šo diskusiju un vislabākie uh, vēlējumi Briselē. Paldies, Patrīna kungs. From... Tie bija komentāri. Lūk, no grupu pārstāvjiem un ar Patrīna kungu vārdiem mēs noslēdzam šo preses konferenci. Pirms turpinam darbu, gribu atgādināt par to, Kāds tad būs parlamenta turpmākais, tālākais gaidāmais sastāvs, tam man vajadzīgs brīlis? Lūk, jūs redzat šo grafiku. Tātad tā vien šķiet 33, 37, 1 goja grupai, sociālistiem 155 līdz 165 vietas, zaļajiem 52 līdz 56 vietas, ALDE grupai 78 līdz 84, tautas partijai 263 līdz 273 vietas, Jā, lūk, parādījās arī grafiks UN grupai 33 līdz 37 vietas, INDEM grupai 15 līdz 19 vietas, un pie grupām nepiesaistītie deputāti varētu būt apmēram 83 līdz 89. Un tā vien šķiet, ka tas būs ļoti interesanti. Paldies vēlreiz politisko grupu vadītājiem Briselē, Berlīnē un Parīzē. Paldies tehniskajiem darbiniekiem, kas palīdzēja šo telekonferenci norganizēt. Un paldies, ka jūs bijāt šovakar šeit klātesošai. Paldies!